ir izveidojuši ļoti nopietnu dokumentu ar visu papildu informāciju, un šis dokuments ir izsūtīts kolēģiem. Tālāk par darba kārtību vēlos teikt, ka mums ir viens priekšlikums. Vai es vēlaties izteikties par darba kārtību, par reglamentu? Nē, vispirms tad mēs izrunāsim darba kārtību, un tad jūs varēsiet izteikties. Priekšsarētais saka kādam no deputātiem. Tagad par ceturtdienu runājot. Politiskās grupas nolēma, ka varētu par, uh, par uh, demokrātijas pārkāpumiem, ir nepieciešams runāt par Zimbabves situāciju. Uh, Cilvēktiesību aktīvistu apcietināšanu Zimbabvē. Šis ir vienīgais priekšlikums attiecībā uz darba kārtības izmaiņām. Vai jums būtu komentāri? Ja nav nevienam ko teikt, tad varu teikt, ka pārējie darba kārtības punkti paliek nemainīti. Un Alfāno kundze gribētu izteikties par reglamentu lūdzu. Eh, grazie, prezidente, jau volevo ko. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos izmantot iespēju, lai jums pateiktos un pateiktos arī manai politiskajai grupai par to, kā 8. pareizā sakot 7. janvārī šeit parlamentā, pateicoties jūsu uzmanībai un jūsu izrādītajai empātijai, Jūs izteicāt savu līdzjūtību par mana tēva noslapkavošanu. Es eh, vēlētos jums pateikties par siltajiem vārdiem kur, un atbalstu, kur jūs man izrādījāt divu dienu laikā. Un arī paldies par to, ka ir izdevies organizēt augstāko policijas pārstāvju tikšanos kopā ar CIP un citiem pārstāvjiem, lai runātu par jautājumiem. Tas ir bijis viens no gadījumiem, kas eh, guva ļoti plašu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos, un es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, ka mums izdevās norganizēt šo tikšanos. Paldies visiem jums un manai politiskajai grupai. Paldies, Alfano kundzei. Nākamais darba kārtības punkts ir uh, kopīgas debates par lauksaimniecības, uh, lauksaimniecībā tālākajos reģionos, un pirmais ziņotājs ir papastāmkos